this one. So, good afternoon. The uh, next item is the. Paldies, labvakar. Un tagad mēs runāsim par nākamo jautājumu. Pacienta tiesību pārobežu veselības aprūpu dod vārdu referentē Grostets kundzei. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es izteikšos četras minūtes un pārējās divas minūtes atstāšu debašu noslēgumam. Priekšsādātāja kungs. Padoms pārstāvis kundze, komisāra kungs. Es gribētu teikt, ka mēs redzam gaismu tuneļa galā šajā ļoti svarīgajā jautājumā pacientiem. Mēs nevaram turpināt šādā samulsuma situācijā, kur visas tiesības nosaka Eiropas kopienu tiesas. Uh, direktīva šobrīd nosaka skaidrus noteikumus attiecībā uz pacientu mobilitāti Eiropas teritorijā. Kāda veida aprūpi mēs varēsim saņemt ārzemēs? Kā un uz kādiem kritērijiem mēs saņemsim atmaksu? Un kā sadalīt atbildību starp uh, savu dalību valsti un to dalību valsti, kurā jūs saņemsiet aprūpi? Šādi jautājumi bija aktuāli direktīvas izstrādes procesā. Uh, Ļaujiet man vispirms pateikties Beļģijas prezidentūrai par lielisko darbu visā sarunu gaitā. Beļģijas prezidentūras pārliecība bija ļoti brūci, būtiska, jo jāuzsver, ka daudz dalībvalsts nevēlējās šo direktīvu, jo šeit ir runa par atbildību. Es gribētu arī atzinīgi vērtēt savu, sava drauga un uh, bijušā deputāta Džona Bovisa darbu, kurš tagad ir tribīnēs. Uh, Viņš strādāja pie pirmā lasījuma šajā ziņojumā, un viņš eh, vienmēr aizstāvēja pacienta tiesības. Protams, ka es pateicos arī eh, komisāram Dalī un maniem kolēģiem ēnu referentiem, kas ļoti aktīvi iesaistījās šajā darbā, lai sarunas noslēgtos veiksmīgi, un bez viņiem eh, šis darbs nebūtu bijis iespējams. Tātad, kāda ir izaicinājuma pacientiem? Uh, Medicīnas progress eh, nosaka to, ka savā dalību valstī cilvēki bieži vien nevar saņemt visu aprūpu un viņiem nākas doties uz ārzemēm. Varbūt, ka tas ir arī attiecībā uz pilsoņiem, kas dzīvo pierobežas eh, reģionā un viņiem uh, slimnīca citā dalībvalstī ir tuvāka nekā tā, kas ir savā dalībvalstī, vai arī ir zinām speciālisti, kas ir pieejami tikai citās dalībvalstīs ļoti specifiskām problēmām. Un Varbūt, ka dažiem eiropiešiem ir vienkārši, vēl, uh, tie, vienkārši ērtāk saņemt aprūpi citā valstī nekā savā valstī, jo viņiem, piemēram, ģimenes locekļi dzīvo citā valstī. Patērētāji, uh, pacienti varēs Uh, lietot šīs te mobilitātes tiesības, balstoties uz likumdošanas noteikumiem, kas būs skaidri noteikti. Protams, ka šeit mēs nevēlamies veicināt medicīnas turismu, jo uh, sociālās drošības režīms un tā pārvaldība joprojām paliks uh, tāda kompetence, kas ir pilnībā dalībvalstu ziņā. Tātad pacienti tagad varēs vispārīgi runājot saņemt uh, visu to aprūku citā dalībvalstī, uz kādu tiem ir tiesības savā dalībvalstī un saņemt atmaksu par šiem pakalpojumiem tādā apmērā, kāda tā pienāks viņu dalībvalstī. Viņi varēs arī uh, uzturēties slimnīcā, viņi var izman varēs izmantot dažādas specializētās tehnoloģijas. Uh, Un uh, tiks izveidot arī iepriekšējās atļaujas sistēma dalība valstī. Tas ir tāpēc, lai uh, ņemtu vērā to, ka ir nepieciešams plānot un uh, plānot arī investīcijas dalību valstu veselības aprūpas sistēmās. Un ja tiek attiekta, atteikta iepriekšējā atļauja, tad tur ir slēgts iemeslu saraksts, uz kuru pamata varēs atteikt šo atļauju. Parlaments panāca arī citus uh, būtiskus uzlabojumus. Uh, Proti katrai dalībvalstī būs jāizveido nacionālie kontaktpunkti, lai labāk informētu pacientus par eh, viņu iespējām, un katrs kontaktpunkts būs kā viens pieturas, pieturas aģentūra un strādās kopā ar citiem kontaktpunktiem, un tādējādi pacientiem būs pieejama skaidra un precīza informācija. Runājot par atmaksu, eh, šie jautājumi arī ir tika uzlaboti, otrajā lasījumā, un šeit varēs izmantot kompensāciju mehānismu, kāds tas tagad pastāv, 883. Uh, uh, noteikums, un uh, tātad pacientam būs jāsamaksā šī summa, pēc tam viņš saņems šo kompensāciju. Un uh, Tagad arī reto slimību slimniekiem būs lielāks iespējas doties uz citām valstīm pie speciālistiem, kas varēs eh, diagnosticēt viņu slimību un viņi varēs arī izvēlēties ārstēšanu. Pateicoties Eiropas sadarbībai, Eiropas uh, līmenī pacientiem būs tiesība, uh, tiesības arī saņemt ļoti specializētu aprūpi, un šādējādi tiek veicināta pieredzes apmaiņa pacientu interesēs. Un šodien mēs eh, varam arī teikt, ka esam sasnieguši mērķi, un vēlreiz gribētu pateikties visiem kolēģiem, un šeit tiek veidota veselības Eiropa, balstoties uz šo direktīvu. Paldies! Paldies! Un tagad eh, dodu vārdu Gjorī kundzei padomas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Grostets kundze godātie parlamenta deputāti, es turpināšu dzimtajā valodā, ungāru valodā. Es eh, esmu ļoti pagodināta, ka mums ir iespēja runāt par pacienta tiesībām pārobežu skatījumā, jo šis fórums ir lieliskākā vieta, kur runāt par šiem jautājumiem. Uh, Situācija ir ārkārtīgi nopietna, jo pēc divarpus gadiem mēs beidzot esam nonākuši līdz šī dosjē noslēguma etapa. Vispirms vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri ir strādājuši un ieguldījuši savu enerģiju un laiku. Es eh, vēlētos pateikties Spānijas un Beļģijas prezidentūrām, par viņu lieliski paveikto darbu un sagatavojošo materiālu, jo viņi ir smagi strādājuši, lai padomē panāktu kompromisu. Padomas vārdā vēlētos pateikties arī parlamentam par tā lielisko vēlmi iziet uz kompromisiem un veiksmīgo strādāšanas gāru. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka pieņemtais dokuments nāks par labu un palīdzēs pilnīgi visiem pacientiem Eiropā, un tas ir vēl viens solis uz priekšu, lai stiprinātu pacientu tiesības Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka sarunas un darbs nebija viegli. Taču gan viens, gan otrs vienmēr bija konstruktīvi. Mēs vienmēr esam mēģinājuši rast kompromisu un darboties radoši. Es zinu, ka arī parlamentā notikušās diskusijas nebija nemaz vieglas, un ziņojums, par kuru jūs balsosiet rīt, ir kompromisu rezultāts starp dažādām politiskajām grupām, tāpēc es vēlētos pateikties visiem, kuri ir strādājuši pie kompromisa veidošanas. Vispirms vēlētos pateikties referentē Grostets kundzei un visiem ēnu referentiem, bez kuru aktīvas darbības šis likumdošanas akts nebūtu tapis. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka jaunais likumdošanas akts veicinās līdzsvara veidošanos starp pacienta tiesībām un no otras puses dalību valstu pienākumu nodrošināt veselības aprūpi viņu jurisdikcijā. Uzreiz jāsaka, ka mums ir izdevies panākt ļoti veiksmīgus risinājumus veselē virknē problēmu. Kā vienu no piemēriem vēlētos minēt veiksmīgo risinājumu, kas šobrīd ir panākts veselības aprūpas kvalitātes nodrošināšanā. Mēs esam nonākuši pie risinājuma iepriekšējas uh, akceptēšanas gadījumos un arī pārobežu veselības aprūpas sniegšanas samaksu gadījumos. Tāpat arī kā risināt problēmas tiem pacientiem, kur saslimšana ir ārkārtīgi reta. Vēl bez tam esam vienojušies arī par to, kā risināt tā saucamās e-veselības problēmas. Padomu pie tā joprojām strādā, un tomēr ceļš ir noiets garš. Esmu pārliecināta, ka sadarbības rezultātā starp dalību valstīm mums izdosies rast risinājumu, kas uh, ņems vērā jau iepriekšējos likumdošanas aktus šajā jomā. Šobrīd pacientiem ir kļuvis vieglāk izmantot pārobežu veselības aprūpas pakalpojums, un šajā gaismā es vēlētos uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir tā saucamie eh, vienas pieturas aģentūras, jeb tā saucamie kontaktpunkti dalību valstīs. Savstarpēji recepšu atzīšana dalību valstīs ir ļoti svarīgs aspekts, Tas pats attiecās arī uz dalību valstu pienākumu sadarboties veselības aprūpas jomā vienai ar otru. 883 šķērsvīta ir 2003, kurā runa iet par sociālās e, sistēmas nodrošināšanu. Es uzskatu, ka šī direktīva nāks klajā ar lielāku juridisko drošumu un skaidrību. Dalību valstīs darbojas principi kurus e, sarunās uzsvēra visas trīs iesaistītās institūcijas. Tā ir veselības aprūpas vienlīdzīga pieeja un solidaritātes principi. Patreizējā etapā mums ir jādodas vēl solīt uz priekšu un jārunā par veselības aprūpes e, efektivitāti. Godātās dāmas un kungi! Ungārijas prezidentūra apņemas šo jautājumu pieņemt kā likumdošanas aktu, un šobrīd, kas vēl ir palicis darāms, ir pēdējā valodas noslīpēšana tulkojumos, pēc tam tas tiks nopublicēts oficiālajā vēstnesī. Vēlreiz paldies visiem, kur piedalījās šajā darbā. Paldies visiem! Paldies, Dalīkungs, komisijas vārdā lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministrs kundze, godātie deputāti. Ļaujiet man apsveikt parlamentu par šo būtisko sasniegumu, jo tika panākt vienošanos par šo direktīvu. Esmu pateicīgs, jo īpaši referentei Grostets kundzei, ēnu referentiem un uh, tieši par viņu eh, smago darbu, lai nodrošinātu pacientu tiesības. Gribētu pateikties arī iepriekšējām divām prezidentūrām, Spānijas un Bēļģijas prezidentūrai, par smago darbu, ko tās paveic šī dosie noslēgšanā. Šī jaunā direktīva nodrošinās vienotus noteikumus pacientiem visā Eiropā, un tā arī veicinās sadarbību starp 27 eh, veselības aprūpas sistēmām Ceļš uz šo vienošanos nebija viegls. Atceros pagājušajā gadā, kad sāku strādāt šajā amatā, man cilvēki teica, ka šīs sarunas ir strupceļā par šo direktīvu. Direktīva ir labs piemērs tam, ka ir nepieciešama politiskā līderība, ir jāpieņem svarīgi lēmumi, kas ir svarīgi mūsu pilsoņiem, un tādus var pieņemt. Likumdevēji nedrīkstētu uh, Eh, visu atstāt tikai kopien tiesas eh, ziņā, izlemt viņu vietā. Un eh, pilsoņiem, ja viņu tiesības netiek ievērotas, ir jāvēršas tiesā, un tiesa atzīst pacientu mobilitāti, kas ir noteikti līgumos, un mums likumdevējiem ir jāizdomā, kā to noteikt un nodrošināt pilsoņiem. Daži viedokļi par direktīvu. Pirmkārt, direktīva skaidri nosaka, ka visām dalībvalstīm ir pienākums veikt investīcijas savā valstī, lai nodrošinātu pilsoņiem tādu veselības aprūtu, kāda tiem ir nepieciešama un pareizajā termiņā. Otrakārt, direktīva mazinās nevienliedzību pieejā aprūpei, palīdzot samazināt uh, gaidīšanas laikus Eiropas Savienībā. Pacienti varēs izvēlēties visā Eiropā uh, aprūps saņemšanas vietu. Un šī direktīva paredz, ka ja gaidīšanas laiks uz kādu procedūru ir pārāk ilgs, tad pacients varēs izvēlēties aprūpas sniedzēju citā dalībvalstī un saņemt arī kompensāciju. Kas tad ir šis eh, termiņš? Tas vēl būs jādefinē. Galvenais progress šajā direktīvā salīdzinot ar pastāvošo likumdošanu ir tas, ka pacientiem būs izvēle. Viņi varēs izvēlēties eh, veselības aprūpas iestādi, kurā saņemt pakalpojumu. Viņiem būs arī pieejama informācija par aprūpas kvalitātu un drošību, kur viņi varētu saņemt. Apliecināšu jums, ka mēs cieši vērosim, kā dalībvalsts ieviesīs šo direktīvu šajā jomā. Direktīva dos pacientiem pieeju informācijai par savām tiesībām pārobežu veselības aprūpē, un šo informāciju sniegs nacionālajie kontaktpunkti. Tas netiks atstāts privāto iniciatīvu ziņā uh, caur internetu vai tam līdzīgi. Un visbeidzot par uh, kvalitāti. Direktīva nosaka caurskatāmību starptautisko standartu jomā. Tam vajadzētu novest pie zināmas konverģences kvalitātes un drošības jomā. Uh, Eiropā. Un visbeidzot, šī direktīva nosaka pamatprincipus Eiropas sadarbībai veselības aprūpas jomā. Šī sadarbība ir labprātīga, brīvprātīga, bet es domāju, ka visas dalībvalstis redzēs, ka tām ir tikai ieguvumi gūstami eh, sadarbojoties. Šis ir paraugs solidaritātei Eiropā, un tāpēc aicinu dalībvalstis īstenot uh, iniciatīvas sadarbībā uh, Eh, tādās jomās kā e-veselība un tehnoloģijas izvērtējumi. Tiks izveidot arī references centra Eiropā, kas veicinās zināšanu izplatību Eiropā. Es esmu pārliecināts, ka tas varēs nodrošinās mūsu pilsoņiem labāku veselības aprūpu. Priekšsādātāji, godātie deputāti! Vis, šis galīgais kompromiss, kas šodien ir uz galda, labi atspoguļo šīs direktīvas mērķi - veicināt pacientiesību ievērošanu pārobežu veselības aprūpē, eh, ņemot vērā veselības aprūpas sistēmu ilgtspējību. Šis ir labs brīdis, kad sākt veidot Eiropas veselības jomu, un visbeidzot gribētu runāt par institucionālajiem aspektiem. Komisija ir zināmas bāžas par to, ka uh, daži akti, kas būs jāpieņem komisijai, būs ieviešanas akti. Komisija, īstenojot savas īstenošanas pilnvaras, nepieņems uh, deleģētos aktus 290. Uh, pānta izpratnē līgumā par Eiropas Savienības darbību. Paldies! Līzes kungs lūdzu, pusotra minūte. Jā, ja, prezident. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Padoms priekšādātās kundze, kolēģis un kolēģi, patiešām tas ir ļoti, ļoti svarīga diena pacientiem Eiropā. Tas bija nepieļaujama situācija, ka nebija tiesības doties citu darību valsti. Un, um, Šāds tiesies bija un to paredz Eiropas kopienu tiesas, protams, bet daudzas tā valstis netika īstenots, un katram atsevišķiem pacientam eh, tika norādīts uz sūdzību iespēju. Uh, un kā rasišā gadījumā tas atkal varēja nonākt Eiropas kopienu tiesā. Es domāju, tā ir ļoti ciniska attieksme, jo runa jau ir par vājiem cilvēkiem, kur ir slimi, jo citādi viņiem nebūtu vajadzīga šī aprūpe, un sliktāk gadiem viņi varētu jau būt nomiruši pirms Eiropas kopienu tiesa pieņēmtu nolēmumu. Tādēļ ir viss eh, pēdējais laiks, kad tiešām ir jārada skaidrība arī pacientu labā, kas eh, saskaņā pamatiesībām. Uh, Grostets kundzēm, visi, kas strādājuši līdzi, e, viņi ir panākuši ļoti labi e, panākumus, piemēram, nerīkojot nacionālos kontaktpunktus un Eiropas e, atsauces tīklu. Un šeit ir uzlabojums tajās valstīs, kur Eiropas kopienu tiesas spriedumi jau īstenībā bija īstenoti. Tas nozīmē vairāk Eiropas pacientu labā. Eiropa, kurā ir veselība. Uh, tādā izpratnē, kā to teica komisārkungs. Man nav daudz laika, tādēļ pēdējais desmit sekundes gribētu izmantot, lai pateiktos uh, referentam, ar ēnu referentiem, dalīkungam, Ančanam Balsam, kurš uh, eh, šodien sēž tribīnē, un viņš arī šīs direktīvas tēvs. Sirsnieks, paldies un visu labāko! Thank you very much. Paldies! Un tagad Radbērens kundzei vārds. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Dārta kungs, īstenībā tā ir lieka likumdošana. Un es ceru, ka tas tās paliks liekas, jo pacienti, pacienti to nevajadzētu izmantot. Jo ideālā gadījumā pacienti saņem vislabāko un visātrāko veselības aprūpu tajā valstī, kurā tie ir dzimuši vai dzīvo. Un tas, ka mums šodien par to ir jārunā, uh, un uh, jāpieņem šī likumdošanas akti. Līdzkunga pilnīgi taisnība. Īstenībā tas ir cīniski. Tas nozīmē, ka dalībvalstis nav sapratušas, ko tās ir parādā saviem iedzīvotājiem, proti labu un kvalitatīvu augstsvērtīgu veselības aprūpi. Tas parāda arī to, ka valstis labāk investē citās lietās, nevis šajā jomā. Un īstenībā tas ir kauns. Un arī sarunas uh, padomē nav nekas tāds ļoti labs. Un, eh, ja pacientiem būs nepieciešams izmantot šo iespēju, un tas jau ir pietiekami slikti, tad esmu priecīga par to, kas ir sasniegts. Gribēju teikt paldies uh, Filosofa Krustētē un kolēģiem par sadarbību. Mēs esam panākuši daudz ko. Mēs esam panākuši to, ka retas slimības beidzot ir nonākušas sabiedrības uzmanības centrā. Cilvēki, kuriem ir retās slimības, viņi parasti bija iedzīti stūri un viņiem bija ļoti grūti vispār saņemt veselības aprūpi. Un beigās mēs esam sasnieguši to, kā cilvēki varēs izmantot informāciju punktus, kas dalībvalstis viņiem sniegs nepieciešama informācija, līdz šim tā nebija. Un ja tagad būs arī atsaucas eh, tīkli, tad eh, beidzot būs nodrošināta apmaiņa starp eh, dalībvalstīm, starp labāko praksi par zelta vai platiem standartiem, par zinātniskajiem sasniegumiem arī tas pagaidām vēl nav koordinēts. Un tas viss, kas ir izdarīts, jau ir ļoti daudz panākumu. Uh, nemaz nerunāt par pārējām lietām. Jā, protams, ir arī punkti, kas uh, ir ļoti skumji. Viss šīs teātris, visa šī ņemšanās ar uh, iepriekšēju atļaujas sniegšanu. Es to visu būtu gribējis savādāk, bet tas arī parāda, ka dalībās nav sapratuši, kas patiešām ir svarīgi. Paldies Dievam, ir daudzi, kuriem varēja labi sadarboties. Kolēģis un kolēģi, mērķis ir, un tam jābūt arī mūsu mērķim, ka veselības sistēma visās dalībvalstīs ir tik laba, uh, ka nevienam citam cilvēkam nevajadzētu doties uz citu valsti, kuras valodā viņš parasti nerunā. Kaut arī tas šodien būtu mazs solis, kas būs nākotnē caurskatāmi, kas ko darīs saviem pilsoņiem, kas nē, ja par to sāks runāt, arī tas jau būs labs sasniegums. Es ceru, ka tas būs tagad tās nelielas blakus efekts lai būtu lielāka caurskatāmība augstā līmenī un kur tas ir atkal zemā līmenī. Es esmu no dalību valsts, kur es varu būt tā samērā drošā situācijā, bet es zinu, ka daudzas tās dalību valstīs cilvēki ir sliktākā situācija, par to es kaunos, jo tā ir Eiropas Savienība, kas nav mūsu cienīga. Priekšādādē kungs, es gribētu teikt paldies referentē par viņas darbu, arī komisijai, dalīkungam un viņa komandai, kas šajā likumdošanā uh, tik ļoti cieši sadarbojās ar Eiropas parlamentu un tēvam Boviskungam. Viņš bija pagājušajā sasaukumā strādāja pie šīs direktīvas. Paldies arī Beļģijas prezidentūrai, kas darīja visu. Tā kā šodien te nav klāt, lai tas viss vainagotos ar panākumiem. Visu, kas bija viņas spēkos, tas vienmēr varbūt nebija pietiekami daudz, jo da daudzas uh, dalība valstis šeit bija pilnīgi ieslieguši kaut kādā pagātnē un nedarbojas līdz. Un es ceru, ka tas viss vainagosies panākumiem. Paldies! Thank you very much. I'm sorry, I can now see Mr. Byrne. Paldies. Jā, Bovis kungs, sveicināt vēlreiz Eiropas parlamentā. Un tagad par Onovas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšstādātāji kungs. Godātais komisāra kungs, godātie kolēģi, atskatoties uz četrus gadus vecu vēsturi, kurā mēs uzsākām šo kampaņu, tad es apsveicu padomē decembrī panākto vienošanos. Vēlētos sveikt arī Grostets kundzi, kā arī ēnu referents par lielisko darbu un par lieliskajiem panākumiem. Es vēlētos pateikties arī Džonam Bovis kungam, kas sēž tribīnēs par viņa iniciatīvu. Sarunu laikā ar padomu Eiropas parlaments iestājās par pacientiem, un pirmo reizi pacientiem Eiropas Savienībā būs skaidri noteikumi, kas jādara un kā eh, raugoties uz veselības aprūpas iestādēm aiz robežas. Šobrīd pacienta tiesības ir atrunātas informācijas sniegšanā un arī drošības nodrošināšanā. Uh, Es esmu pārliecināta, ka Eiropas parlaments vēlētos redzēt ambiciozāku dokumentu, jo runājot par iepriekšējās atļaujas sistēmu, tad tā šobrīd nav pietiekama atrunāta. Es esmu pārliecināta, ka Beļģijas prezidentūra dažkārt organizatoriskos jautājumus veselības aprūpē stādīja augstāk nekā pacienta tiesības, taču parlaments vienmēr iestājas par pacienta tiesībām. Piemērs, runājot par drošības jautājumiem, kuros uh, drošība tiek izveidota kā kritērijas iepriekšējās atļaujas sistēmās, Beļģija iestājās par to, ka ir jāizveido tāda informācijas sniegšanas sistēma, kas Eiropas Savienībā dot iespēju tikai dažiem tām pieeju. Runājot par ierobežojumiem, tad adekvātai uzraudzībai ir jātiek izveidotai, ja mēs vēlamies šās direktīvas adekvātu realizēšanu dzīvē. Mēs eh, nedrīkstam pacientiem paredzēt nevajadzīgus šķēršļus. Un visbeidzot, par to, ko es nožēloju. Un tā ir e-veselība, kura saņemot eh, patiesībā ļoti lielu pretestību no visvairāk attīstītākajām dalību valstīm e-veselības ziņā, mēs nepanācām parlamentam vēlamo. Un tagad jautājums dalī. Vai komisija vēlētos tālāk attīstīt ideju par e-veselību, ņemot vērā to, ka dati datu apmaiņa un pacienta drošība mums ir pati svarīgākā. Priekšsēdētājs paldies par Vanovas kundzei. Un tagad uh, eh, Lamberta skundze, pusotra minūte. Paldies, priekšstādātāji kungs. Daudz atcerās, ka pirmajā lasījumā šis bija ārkārtīgi delikāts un karsts jautājums. Un šeit jau mēs arī dzirdam, ka viedokļi atšķiras. Runājot par eh, tirgus spēkiem, kuri ir dažkārt stādīt augstāk par eh, valsts interesēm. Tas, ka cilvēki šobrīd daudz pārvietojās un viņiem ir iespēja pārvietoties un izvēlēties, tad jautājums patiesībā ir, kuriem pacientiem izvēle būs vairāk pieejama nekā citiem. Kā jau šeit izskanēja, Tiem pacientiem, kuriem ir nepieciešama neatliekama aprūpe, to jau atrunās sociālās sistēmas, un tas darbojās. Taču šī direktīva vairāk runā par tirgus sistēmu veselības aprūpas pakalpojumu pārdošanu, un pacienti izvēlās, kurp doties, un viņiem līdzi nāk dalību valsts nauda. Uh, Tātad eh, mums ir jārunā par to, ka dalībvalstīm ir jāizveido abas sistēmas, lai visiem, kam tas ir nepieciešams, būtu sniegt veselības aprūpe. Arī šī direktīva ir apsveicama, jo šeit vairāk tiek runāts par juridisko dimensiju, par tiesisko skaidrību kāda būs eh, veselības aprūpas pakalpojumu izvērtēšanas metodoloģija un kāda būs, eh, kāds būs nodrošinājums, lai ikvienā gadījumā veselības aprūpas pakalpojums būtu augstas kvalitātes. Tas pats attiecās arī uz ļoti retām saslimšanām, par ko šeit tiek runāts. Tātad, kā jau šeit izskanēja, Daudziem pacientiem tas e, nāks par labu šis, šī direktīva, taču mums ir vairāk jārūpējās par pacientiem mūsu pašu dalību valstīs. Un tagad e, Zabranuka kungs pusotru minūti. Dāmi, vāžiņi, pānove, vāžiņi, pane. Cienējams dāmas un kungi, priekšēdētāja kungs. Es uh, abiem referentiem, Krustets kundzēm, Paviskungam teikt paldies. Divi gadi, seši mēneši un 16 dienas pagājuši eh, kopš eh, komisija šo ilgi gaidīto priekšlikumu par pacientu tiesībām pārobežu veselības aprūpē ir eh, iesniegusi, bet šī visa vēsture ir uzsākusies jau sen. No sākuma tā bija pakāpojumu direktīva, un šodien tiek teikts, ka tā bija ļoti liela kļūda no šīs direktīvas izņemt ārā veselības aprūpi. Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka šeit runa ir par pacientu tiesībām un uh, aprūpes uh, mobilitāte, brīvība Eiropā. Šis jautājums vēl nav noskaidrots. Šodien uh, tās pašas vērtības attiecas uz veselības aprūpu, bet kādā veidā šī aprūpa tiek īstenota, tur ir ļoti dažādas eh, procedūras darība valstīs. Un teksts, par kuru mēs šodien pārunājam, par ko būs balsojums, tos atbalsta. Tas ir ļoti liels kompromiss starp pacientu tiesībām un tām gaidām, kas ir dalību valstīm. Kaut arī dažādas atrunas un iebildumi, šis priešlikums ir mazs, bet svarīgs solis pareizajā virzienā. Šī direktīva parāda, kaut arī tā nav vēl pilnīga, kādas tiesības ir pacientiem veselības aprūpē, vienlaikus eh, tiek sniegt arī iespēja piekļūt informācijai. Un ir pateikts, kādā veidā tas ir jāfinansē, tas ir arī iespējams, kā pacienti mājās saņem aprūpi. Un ir arī paredzēts, kādas ir tiesības, kā var dabūt šo iepriekšējo atļauju un tam līdzīgi. Es ceru, ka darbs pie direktīvas parlamentā arī nākotnē turpināsies, lai to visu varētu vēl uzlabot pacientu tiesību vārdā Eiropā. Paldies! Paldies, un tagad Liotāras kundzei divas minūtes. Paldies, rīt lieta būs tik tālu, un eh, veselības un iekšē tirgus produkti būs pavirzījuši uz priekšu, tad saku, tā ir, tas ir komerciāls pakā, pakāpojums, un pacients principā vajadzētu aprūpēt uz vietas, ja tas būtu vislētāk. Un ir tāds uh, sadalības divās daļās veselības jomā. Gribētu jautāt kolēģiem, vai jūs tiešām tā vēlaties, vai veselības aprūpe ir tādas pamattiesības, un visiem ir jābūt pieejai šim pakāpojumam. Tie, kas balsos rīt par to, vajadzētu padomāt, kā pacientam tiek sniegts pakāpojums, bet bieži vien tā nemaz nav. Es esmu par visu, kas uh, aizstāv pacientu tiesības, bet ja mēs paraugāmies uz šo direktīvu, tad tas vienmēr nav tā ļoti pozitīvi. Nosaukšu jums dažus piemērus. Apdrošinātāji, kas vēlēsies nosūtīt uh, pacients pāri robežiem, jo tur vienkārši būs lētāka aprūpe. Un šis piedāvājums savā valstī pasliktināsies, ja tas nebūs uh, ne, nedos pēļņu, tas pazudīs no reģioniem. Pacientiem nebūs tiesības izvēlēties, tad viņiem būs tiesības, nevis tiesības, bet pienākums doties pāri robežai uz reģioniem, kurā būs eh, lētāki veselības pakāpojumi. Un eh, savukārt šiem pacientiem nebūs iespēja doties uz citiem reģioniem, jo augstākās izmaksas netiks automātiski kompensētas. Tas nozīmē, ka veselības turisms tas attieksies tikai uz bagātākajiem, bet nevis uz nabadzīgākajiem. Šie nabadzīgākie uh, raitākie reģioni, reģioni, kuros ir mazāk gaidīšanas saraksti, viņi būs tādā situācijā, ka viņu vietējā veselības aprūpe pasliktināsies. Piemērs, to mēs varam izlasīt Bēļģijas vēkrakstā standārtu. Es pieņēmu, ka ir arī citi piemēri, par kuriem tiek rakstīts. Katram pacientam, manuprāt, ir tiesības uz labu veselības aprūpi savā valodā, viņam tiesies būt savā ģimenē un netālu no savām mājām. Eiropa savukārt tagad eh, vēlas atbalstīt tādu sistēmu, kur veselības aprūpe tiek saņemta ārzemēs. Ja kāds to vēlas, tad balsojiet par šo direktīvu, bet es nemanīju, ka jābalso pret to. Paldies! Thank you, Mr. Rossi. Paldies, Rossi kungs, pusotru minūtu lūdzu. Godātie kolēģi! Sākumā direktīvā bija kritiski teikumi, kurā runa gāja par samērā pretrunīgām jautājumiem, bet pēc tam izdevās atrasināt visus drošības un kvalitātes jautājumus par eh, tā saucamo iepriekšējo atzīšanu, atļauju un pēcmaksājumiem, arī par e-veselību. Tie mērķi, kuri šobrīd ir sasniegti, ir sekojoši. Pilnīgi visiem pacientiem ir iespēja saņemt veselības aprūpi kādā citā dalību valstī, un tomēr mēs šeit nerunājam par veselības aprūpas pakalpojumu turistiem. Un tomēr tā saucamā pamat valsts, izējas valsts maksās par pakalpojumiem, un dalību valstī ir jāgarantē konkrēts veselības pakalpojumu līmenis. Nevienmēr būs iespējams to pār, pārbaudīt. Un tomēr, tā kā labāks risinājums nav, mēs balsosim par šo tekstu. Runājot par Alzheimer slimības direktīvu un par citām demences saslimšanām, tas ir teksts, kurā runa iet par uh, dažādu politiku pārgrupēšanu un izveidot uh, kopīgus mērķus. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mums ir nepieciešama labāka koordinācija gan dalībvalsts starpā, gan starp dalībvalsts līmeni un Eiropas Savienību. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Žegedī kungs lūdzu pusotru minūtu. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ministrs kundze, Es atbalstu pārobežu veselības aprūpi un pacientu tiesību ievērošanu. Virkni piemēru pierāda, ka pilsoņi uh, dodas uz citām valstīm, lai veiktu ārstēšanu. Mēs uh, zinām šo te Luksemburgas lietu, šo gadījumu. Diemžēl ir milzīga atšķirība. Uh, starp dalībvalstīm uh, Eiropas austrumos un Eiropas rietumos, un šīs atšķirības ir lielākas nekā tikai tīri ekonomiskas at, at, at, atšķirības, ir arī iespējas ļoti atšķirīgas. Un tas, manuprāt, ir Eiropas komisijas uzdevums mazināt šīs te atšķirības, ja mēs nodrošinām uh, augstas kvalitātes pakalpojumus visās dalībvalstīs, tad tādējādi tiks samīzināta nepieciešamība pacientiem doties uz citu valsti veikt ārstēšanu. Turklāt es uzskatu arī, ka svarīgi ir saskaņot medicīnas eh, vērtējumu par eh, dažādu slimību ārstēšanu, jo veselība ir eh, tāda lieta, uz kuru katram ir tiesības, jo mēs nedrīkstam pieļaut citādu ārstēšanu Ungārijas pilsonim, ja salīdzinot ar, piemēram, Ziedvijas pilsoni. Fjellnerkungs. Paldies! Vismaz eh, sešos gados, kamēr es esmu strādājis Eiropas parlamentā, mēs esam balsojuši par daudziem pacientu tiesībām. Daudzi vēlas saņemt veselības pakalpojumus tur, kur tie dzīvo. Un tomēr tieši tiem, kuri nevar saņemt šādu pakalpojumu tur, kur viņi dzīvo, jautājums var būt dzīvības un nāves bērts. Es uzskatu, ka brīva iedzīvotāja pārvietošanās, tas ir kauns, ka mēs paplašinam šo brīvu pārvietošanās kustību, mēs ierobežojam to tiem, kur ir slim, kuriem tas būtu nepieciešams visvairāk. Protams, šī direktīva un ziņojums ir kompromiss. Kā jau šeit izskanēja, EPP vēlētos redzēt daudz striktāku formulējumu, taču atcerēsimies, ka burtiski pirms pāris gadiem nekas vēl tāds neek neeksistēja. Mēs pirms pāris gadiem vēl runājām par to, ka daudzu dalību valstu veselības aprūpas sistēmas sabruks, jo būs tādi pacienti, kur tās vienkārši pār, pārbagātinās un tā tālāk. Uh, Atcerēsimies, ka šobrīd mēs esam milzīgi solis priekš un visas šādas sarunas vairāk nenotiek. Es eh, nedomāju, ka šis, eh, no, šī direktīva ir panākums. Kā Zviedrijas sociāldemokrāti pirmajā lasējumā nebalsoja par šo gadījumu, un vakar tie bija Zviedrijas sociāldemokrāti, kuri uzskatīja, ka E, šī sistēma, kur ir darbojusies Zviedrijā, šodien sabruks. Bet tagad rītā Eiropas parlaments par to balsos, un tad tieši dalību valstis būs tās, kuras īstenos pacientu tiesības. Tātad mums ir jāstiprina pacientu tiesības un nevis tās jāpavaina. Komisija, mēs zinām, ka jūs mēģināsiet izvairīties, bet mēs jūs vērosim. Nā, mēs... Prieksēdētājs, paldies, un tagad par ņūkungu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, padoms priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribētu paust mūsu apmierinājumu ar progresu, kas panāk šajā direktīvā, par kur rīt balstosim. Kopienu tiesa jau gadiem ilgi lēma lietas par pacientu tiesībām pārobežu kontekstā. Uh, Tagad tas vairs nav tāds marģināls fenomens, bet tā ir ikdienas sastāvdaļa, un pārobežu veselības aprūpe sastāda 1% no visiem veselības izdevumiem Eiropā. Pacientu mobilitāti nedrīkst sajaukt ar medicīnas turismu, kas ir izvērties pēdējos gados. Tas uh, ir aizvien ienesīgāks. Eh, Paņaukungs, vai jūs lūdzu varētu lēnāk runāt? Labi, es runāšu lēnāk priekšādātāji. Piemēram, uh, varam doties uz citu valstu, lai ātrāk saņemtu veselības aprūpi. Un uh, tomēr veselība nedrīkst uh, pret to izturēties kā pret preci. Mums tur visiem jābūt vienlīdzīgiem. Pēdējos trijos gados mēs aizstāvējām iepriekšējās uh, atļaujas pārstā principu, lai varētu tādu sniegt gan ambulatorai, gan slimnīca aprūpai. Un par to grib pateikties Grostets kundzei un mūsu ēnu referentei Dagmārai Rogbērendai. Paldies par šo sadarbību, jo tādējādi mēs panācām, ka kontaktpunkti arī sniegs informāciju un būs arī šis Eiropas references tīkls attiecībā uz reto slimību ārstēšanu un būs arī ciešāka sadarbība dalībvalstu starpā. Bet priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, mūsu darbs nav beidzies, mums ir jāiet tālāk, jāpanāk vēl lielāks progress, lai varētu iznīdēt uh, atšķirības, kas vēl Eiropā pastāv. Un es zinu, ka mēs visi kopā varam uh, panākt, lai būtu tiešām šī līdzvērtīgā attieksme pret visiem pacientiem, un tas uh, nāks par labu pacientiem un Eiropas pilsoņiem. Paldies! Thank you, Lepa Paldies, Lepāžas kundze, pusotra minūte. <coughs> Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministrs kundze, šī vienošanās eh, ievieš zinām skaidrību, kā jau kolēģi atgādināja, līdz šim tā bija kopiena tiesa, kas šos jautājumus lēma, tagad būs lielāka juridiskā noteiktība, un eh, par to vajadzētu pateikties referentei, ēnu referentiem un arī dalīkungam. Tiks uzlabota informācija pacientiem, eh, veselības aprūpas kvalitāte un atmaksas procedūra. Esmu apmierināta arī par šo iepriekšējās atļaujas procedūru attiecībā uz šiem uh, lielākiem pakalpojumiem, piemēram, uh, uzturēšanās slimnīcās. Bet uh, mēs negribam arī kavēt uh, tur um, pilsoņus uh, meklēt veselības aprūpi citās dalībvalstīs, bet mēs vēlamies, tomēr nevēlamies veicināt medzīnas turismu. Uh, Un par šīs procedūras ieviešanu tur var rasties nevienlīdzīga attieksme pret dažādu dalību valstu pilsoņiem, pacientiem, ko nozīmē eh, saprātīgs termiņš. Ir jārūpējas, lai šīs te formulējums būtu precīzs un nāk, nenāktu par sliktu pilsoņiem. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāizveido tādas finanšu procedūras, lai. Um, pilsoņiem nebūtu jāmaksā pašiem šīs lielākās summas ir eh, jānodrošina pacientu tiesību ieviešana, ievērošana. Un arī atmaksas ziņā var parādīties nevienlīdzības starp pacientiem. Piemēram, ja vienā valstī ir viens eh, minimālais apjoms eh, atmaksai un citā valstī cits apjoms. Un, un tie bija tie punkti, ko gribēju pieminēt priekšsādātāji. Paldies, Turmes kungs! Uh, sehr geehrten Damen und Herren! Cienījamas dāmas un kungi, cienītais Džons, labi, ka tu esi klāt. Šī direktīva rada skaidrs un caurskatāmas tiesības. Situācija jāda, ja es dotos uz ārzemēm, kļūst skaidrāka un nevis vairs patvarīga, kā tas atsevišķas dalībvalstīs bija. Šī direktīva novedīs arī pie tā, ka informācija, ja es dodos uz ārzemēm, ka tā tiks uzlabota, bet šī direktīva ir arī jāizteno. Valdībām tā ir jāizdeno, kas attiecas uz šo direktīvu un ko tā ir aizkavējusi. Ir tas, ko daži komisijā varbūt par ko sapņoja, varbūt arī šeit, ka robežas ir jāatvēr, lai uzlabotu nacionālās veselības aprūpas sistēmas. Esmu lepns par to, ka ar diviem referendiem arī Krustēts kundze esam to panākuši noturēt šo līdzsvaru. Skaidrs nē veselības turismam, skaidrs jā tam, ka nacionālās sistēmas netiktu izjauktas kvalitatīvas atšķirības eh, Eiropas veselības aprūpē. Šī direktīva nevar atrisināt. To var atrisināt tikai pietiekamas investīcijas dalībvalstīs. Dalīkungs un komisija man priec, iepriecētu, ja Tā kā mums būs šī direktīva, ja jūs varbūt varētu vairāk koncentrēties uz regulu par sociālo drošību, jo tā ir pamata sistēma, kur ir arī skaidri jānosaka, kas tiek samaksāts, to vajag labi, labi noregulēt, izdarīt lielāku spiedienu uz dalībvalstīm, lai to īstenot vēl labāk. Un nevis uh, attīstīt jaunas liberalizācijas un konkurences idejas. Paldies! Thank you, Mrs. Swinburne. Paldies! Tagad Svinborns kundze lūdzu. Taken... Paldies! Šī direktīva ir spērusi konkrētus soļus, lai konsolidētu pacientu tiesības pārobežu veselības aprūpē visā ES. Mm, es ieinteresējos par šo direktīvu, jo tas ietekmē arī manu Velsas apgabalu. Uh, Veselības aprūpe joprojām paliek uh, uh, reģionu un dalībvalstu ziņā. Uh, mums ir atrisināti jautājumi par iepriekšējo atļauju, jo ir iestrādāt šeit uh, elastības uh, principi. Tagad uh, reģioniem un dalībvalstīm būs iespēja lēmt ar šo iepriekšējo atļauju un noteikt arī maksimālo kompensācijas apjomu, jo, ja tas nebūtu, tas uh, nāktu par sliktu veselības sistēmām. Gribu pateikties Boviskungam un uh, es domāju, ka mēs šādi esam panākuši labāku izvēlu pacientiem, labāku sadarbību starp Eiropas veselības aprūpas sistēmām, un tam Uh, vajadzētu novest pie augstākiem standartiem un lielākas izvēles pacientiem. Paldies, Ferēras kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Šīs direktīvas nolūks, īstenībā, ir no paša sākuma jau bijis skaidrs. Veselības uh, pakāpojums nedzēja. Šeit ir domās, ka tie tiks liberalizēti un tam vajadzētu atbilst finanšu un ekonomikas interesēm. To viss bija paredzēts. Uh, paplašināt uz veselības aprūpi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Veselību uzskat vienkārši par parastu preci, produktu. Un šeit ir paredzēts radīt līdzsvaru starp uh, cilvēkiem, kas ir saslimuši. Domāts ir tā, ka ja kādam nav piekļuvis kādam pakalpojumam, viņš var doties citu dalību valsti. Uh, tam būs ārkārtīgi smagas sekas uz Portugāli un uz citām valstīm un uz to nacionālajiem veselības aizsardzības sistēmām. Tas radīs ļoti milzīgas izmaksas. Eiropas Savienība, kurā ir uzlūsot pienākumu ievērot eh, budžeta taupības politiku, šeit eh, vēlas, lai tiktu uzlabot veselības aprūpa, bet tā uzliek pārāk lielu slogu valdībām un budžetiem tiek darīts viss, lai atbilstu privātajām interesēm. Šeit, protams, ir vēlme veicināt eh, darījumus, bet eh, ar šo direktīvu nevar nodrošināt eh, kvalitāti un pacientu tiesības, kas attiecas uz veselības pakāpojumiem. Kā jau teicu, ar Balkanštēnu direktīvu arī šeit tik pieminēta, un tas viss ir redzams arī šajā direktīvā. Kā? Prīz. Paškas kungs lūdzu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godatais komisāra kungs. Vispirms es vēlētos pateikt, ka padoms nostāja šīs direktīvas no aspektā, tātad pacientu tiesības pārobežu veselības aprūpē, tā man neapmierina. Uh, jo padomi pirmajā lasējumā neakceptēja daudzus no parlamenta iesniegtajiem labajiem grozījumiem, jo jau pirmajā lasējumā parlaments runāja par veselības aprūpas pakalpojumu uzlabošanu dalību valstīs, ka pacienti konkrēta noteikuma ietvaros, konkrētās situācijās varētu saņemt veselības aprūpu citā dalību valstī, ja tas ir nepieciešams. Strādājot pie šā ziņojuma sagatavošanas otrajā lasījumā dažādās parlamentārajās komitejās, mēs esam mēģinājuši saglabāt parlamenta skatījumus pacientu tiesībām, un mēs vēlamies šo kompromisu tekstu, par kuru šobrīd diskutējam, un kas balstās uz Eiropas kopienu tiesas lēmumu, mēs vēlamies redzēt jaunas kvalitātes redzējumu veselības aprūpē un pacienta tiesību uzlabošanu. Paldies! Paldies, Roncūlī kundze! Lūdzu! Paldies, prieksēdētāja kungs! Runājot par pacientu tiesībām, tad mēs jau gadiem esam par to runājuši, un rīt beidzot mēs balsosim par direktīvu, kura Eiropas iedzīvotājiem sniegs adekvātu noteikumu kopumu, ja viņiem ir jādodās pāri robežai, lai saņemtu veselības aprūpi. Tas ļaus pacientiem būt ne tikai labāk informētiem, bet arī balstoties uz tām tiesībām, kuras pacientiem ir piešķīrusi Eiropas Savienības tiesa savā nolēmumā, mēs runājam arī par pārobežu veselības aprūpi. Šobrīd tas vairs nebūs melnais caurums, kurā līdz šim pazuda birokrātiski un li lingvistiskā džunglī pazuda daudz labi risinājumi. Runājot par eh, hospitāļa pakalpojumiem, iespējams, ka pacientam būs jālūdz iepriekšējās atļaujas risinājums. Es uzskatu, ka parlaments varēja darīt vairāk un ko mēs varētu darīt. Piemēram, runājot par situācijām, kurās dalību valstī ir iespēja samaksāt izmaksas, bet, piemēram, ja pacients brīvprātīgi vēlas doties uz citu dalību valstu, tad noteikumi ir samērā neskaidri. Arī debatēs jau izskanēja, ka kopsaucējs šai direktīvai ir apturēt tās ciešanas pacientiem, kur šobrīd jau tūkstošiem cieš. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs Kādenbachs kundze. Priekšsēdētāja padomis pārstāvi. Es saprotu, politikas uzdevums ir tāds, lai varētu nodrošināt uh, pacientu dzīves kvalitāti, tīpaši veselības aprūpes uh, jomā. Tas nav viegls uzdevums. Pirmkārt, tas ir uh, dalībvalstu uzdevums sniegt piekļuvi veselības sistēmai neatkarīgi no iedzīvotāju ienākumiem un neatkarīgi no reģiona, kurā tie dzīvo. Bet tomēr. Neraugoties vislabāko veselības aprūpas sistēmu, vienmēr būs tādi gadījumi, kur pacienti uh, būs spiest doties uz eh, ārvalstīm, lai saņemtu veselības aprūpi. Un šī direktīva beidzot piedāvā juridiskos priešnosacījumus un garantiju, lai šī aprūpe bez papildus eh, birokrātiskiem šķēršļiem varētu tikt arī sniegta un arī bez eh, iepriekšēja finanšu sloga. Es uzskatu, ka direktīva pēc ilgiem sarunām ir patiesi vainagosies ar panākumiem, kaut arī raugoties uz īstenošanu atsevišķās dalību valstīs, kā tas būs atsevišķās uh, slimnīcās un kā tas izskatīsies, uh, tad jau redzēs. Es uzskatu, ka vislabākā direktīva uh, sniegs kaut ko tikai tad, ja tā tiks patiesi ieviesta. Vajadzētu saglabāt tādu stingru nostāju. Uh, raugoties, eh, kā varētu šeit eh, nodrošināt veselības aprūpi un profilaksi, domāju, ka vajadzētu nodrošināt labu veselības aprūpu ar vislabāko pieeju augsta standarta medicīnai un pa, pēc iespējas mazākām izmaksām. Paldies! Mrs. Rīs. Rīs skundz, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, ministrs kundze, es gribētu arī no savas puses pateikties Grostats kundzei referentei, kas uh, tiešām pārņēma stafeti no Džona Bovisa, eh, un šodien arī visi tā kā apsveic Džona Bovis, un tas tā kā svētki viņam. Uh, Es gribētu uzmēr, uzsvērt arī, cik svarīgu lomu spēlēja Beļģijas prezidentūra, jo tā panāca šo sarežģīto kompromisu ar parlamentu, bet, protams, arī ar dalību valstīm, kas bija diezgan atturīgas daudzos jautājumos. Šī direktīva par pārobežu veselības aprūpi Kaut gan tā skar tikai 1% no veselības budžeta, bet tas ir tāds simbolisks uh, likumdošanas akts, kas nosaka leģitīmas tiesības visiem Eiropas pilsoņiem uh, saņemt veselības aprūpu citā dalība valstī un uh, saņemt arī kompensāciju par to un saņemt informāciju par to. Un, protams, mēs vēlamies izvairīties arī no šī te medicīnas turisma, bet ar šo tekstu mēs veicinām labāku ārstēšanu, īpaši reto slimību gadījumā. Un priekšsādātāja kungs, šis ir pirmais būtisks solis, bet ir jāspēr arī tālāk soļi, lai veidot šo te veselības Eiropu, kas mums visiem ir nepieciešama. Paldies, Šimānska kungs, jums lūdzu vārds. Paņi Pševodničonsi, paņi komisāri. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, referents kundze, nav ideālu tiesību, ir plusi un mīnusi. Uh, bet šī direktīva mums rada vairāk cerību nekā baiļu. Neskatoties uz uh, būtiskām izmaiņām, Eiropā joprojām ir būtiskas atšķirības arī veselības aprūpas jomā. Un uh, nabadzīgākas valstis, kas joprojām uh, vēl attīstās, pauž vairāk bāžu. Un uh, investīcijas veselības aprūpē šādās valstīs ir daudz uh, zemākas, Un šī direktīva ir iespēja pilsoņiem no šīm valstīm. Val, valdības saskars ar milzīgiem izaicinājumiem, bet, bet uh, paradoxāli šī direktīva īstenos daudzas reformas un eh, pievērsīs eh, pilsoņu uzmanību pārāk zemajām investīcijām veselības aprūpas sistēmās. Jo šeit ir rezultāts politiskām kļūdām, uh, un uh, par zemu ir novērtēta veselība, Eiropas pilsoņu veselība līdz šim. Paldies par šo uh, direktīvu, paldies arī to, ka šeit tika iekļaut šī drošības klauzula, un tas ir bijis kompromiss. Paldies, Vīlsas kundze, lūdzu. Paldies. Direktīvas projekts par pacientu mobilitāti var ļoti ātri novest pie tā, ka veselības aprūpe Eiropas Savienībā pamatosies uz, kas pamatojas uz mm, pakalpojumu sniegšanu, nonāks pie vismazākā kopsaucēja. Un ja naudas maksa kļūst par kritēriju, un um, varbūt tā, ka pacienti kļūst par klientiem. Direktīva veselības apdrošināšana dos instrumentu, kas uh, varēs nosūtīt pacientus, saņemt uh, pakalpojumus citu valsti, jo tur ir lētāk. Tas var radīt milzīgu konkurenci veselības sektorā. Uh, ja kāda noteikta uh, veselības pakalpojums pāris uh, simt kilometru tālāk būs izdevīgāks izmaksu ziņā un apdrošināšana sūtīs pacientu uz turien, tad šī, šis pakalpojums vairs netiks piedāvāts uz vietas. Tādā gadījumā arī veselības sektors pakā, uh, pakļausies tirgus neoliberālajai loģikai un nevis pacientu labklājībai. Gribētu uzdot jautājumu jums, cienējamas kolēģis un kolēģi, vai jūs šajā jūtīgajā sektorā vēlaties tiešām pacientu turismu? Esmu par to, ka veselības aprūpē jābūt klāt pie pacientiem. Tas ir valsts uzdevums sniegt šādu labklājības pakalpojumu, kuriem vajadzēja būt pieejamiem visiem uz vietas. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad Rosbachs kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs! Slimi cilvēki vēlas doties uz, nevēlēsies doties uz svešām valstīm, ja viņu valstī veselības pakalpojums sniegšana būs pietiekamā kvalitātē. Tas arī ir tas, uz ko mums ir jātiecās. Mēs redzam, ka dalību valstu veselības aprūpas sistēmas, lai tās palikt patreizējā līmenī, vienlaicīgi, protams, mums ir jānodrošina pacientu tiesības tikt aprūpētiem citā valstī, ja tas ir viņa interesēs. Pacients drīkst doties uz citu valsti, ja, piemēram, ekspertīzi krīze citā valstī ir labāka vai viņam nepieciešamā ārstēšana nav pieejama. Īpaši tas attiecās uz retām slimībām. Vai mēs varam koncentrēt tā saucamo reto slimību ārstēšanu konkrētās vietās Eiropas Savienībā? Un es uzskatu, ka tie, kuriem ir eh, veselības ekspertu kompetence, varēs palīdzēt šādos centros. Uh, Es nedomāju, ka dalību valstīm, kā tas tekstā ir teikts, vajadzētu mazināt to nozīmi, kāda ir dalību valstu veselības aprūpas sistēmām. Paldies! Thank you. Now... Paldies! Un tagad Lukačevskas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Godātais komisāra kungs! Vispirms es vēlētos apsveikt Grostets kundzi, kura ir ziņojuma sagatavotāja un kur ir smagi strādājusi. Viegli tas nebija, jo Eiropas dalību valstīs ir dažādi viedokļi un arī dažādas veselības aprūpas sistēmas. Kompromisa panākšana starp to, ko mēs vēlējāmies un tas, kas bija iespējams, tas prasīja ne tikai ļoti labas uh, sarunvedējas dotības, bet arī ļoti lielu apņemšanos. Šajā direktīvā mēs runājam par pārobežu veselības aprūpi, un eh, Eiropas dalību valsts īpaši tās, kurās speciālistu pieejamība nav īpaši liela, vēlējās kaut ko citu nekā citas dalību valstis. Mums ir jāmēģina mainīt dalību valstu viedoklis, kuras vispirms mēģināja bloķēt šo direktīvu. Mēs šeit runājam par pacientu tiesībām saņemt veselības aprūpi citā dalību valstī un noteikti izmaksu atmaksāšanu. Tātad direktīva balstās uz pacientu tiesībām un nevis uz dalību valstu veselības aprūpei atvēlēto budžetu. Mēs runājam ne tikai par pacientu veselību, bet arī par veselības aprūpas sistēmu uzlabošanu dažās dalību valstīs. Vajadzētu uzsvērt arī to, ka šī direktīva ir pacientu tiesību uzlabošana, un tas samazinās plaisu starp veselības aprūpas sistēmām dažādās dalību valstīs. Ferrero Rodrīgas kungs lūdzu. Presidente. Paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka īpaši jāsaka paldies Grostets kundzē un Rotas Berendes kundzē, jo tas ir darbs, kas uh, atļauj iztenot cilvēku tiesības uz uh, veselības aprūpas saņemšanu un tam visam sniedz juridisku pamatu un nodrošina, ka pacienti paši jebkurā brīdī var noteikt, kur saņem šo veselības aprūpi. Tur ļoti skaidri pateikts, kas jādara valstīm šajā direktīvā un kāds izskatās ar samaksu. Bet ne jau tikai tas ir labi. Runa ir arī par to, ka mēs esam tikuši daudz tālāk. Rods Berens kundze to jau pieminēja. Tā ir direktīva, kas uh, rūpējas arī par to, lai iedzīvotājiem nebūtu jādodas uz ārzemēm tikai tādēļ, ka viņi nevar pietiekami labi saņemt aprūpi mājās. Ir runa par to, ka iedzīvotājiem tiesības, un tās tiesības tiek garantētas saņemt labu veselības aprūpi. Un tas ir brīva pārvietošanas tiesība mazos soļos, bet tas, mēs tiekam uz priekšu. Paldies, Uzkīkungs. Děku, děkuji vám, pane předsedo, dámy a... Paldies, priekšēdētāji, dāmas un kungi. Kurš šeit ilgāk jau ir Eiropas parlamentā, tas zina, kā šī tiesība norma ir radusies. Tas bija Gebhārdas ziņojums, līdz ar to pakalpojums sniegšanas brīvība bija jānodrošina Eiropā. Šī daļa tika izņemta ārā un tika pateikts, ka veselības eh, aprūpas pakalpojumi ir kaut kas īpašs. Un pie tā jāstrādā atsevišķi. Tad ir izstrādāts šis priekšlikums lēni, bet tā ļoti droši bija skaidri saskatāms, par ko šeit ir runa. Runa ir galvenokārt par pacientu tiesībām brīvi pārvietoties Eiropā. Un uh, saņemt eh, veselības aprūpas pakāpojumus. Es tādēļ to pieminēju, jo šeit atkal ir redzams, šeit eh, nav runa par atsevišķu valstu kaut kādām izkārtnēm vai principiem, bet ir vienkārši runa par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties. Tur mēs neesam sasnieguši visu, jo darīja valstīm ir bail, ka to budžets pārāk cietīs. Un tas ir pareizs solis, ko mēs šeit spēruši. Un es vēlos referētē par to teikt paldies. Paldies, Šnehard kungs. Es tiešām augstu novērtēju to, ka šī direktīva beidzot tiks pieņemta. Gribētu atgādināt, ka kādreiz likās, ka tas viss process izgāzīsies, un es domāju, ka jāpateicas referentes veiklējai darbībai un arī Bēļģijas prezidentūrai, protams, par to, ka ir šāds rezultāts, kas mūs apmierina un kas mūs pat ļoti apmierina. Īpaši augstu vērtēju to, ka dalībvalstu tiesības ierobežot aprūpas saņemšanu citā dalībvalstī ir skaidri definēts saskaņā ar dalībvalstu priekšlikumu tas nebija eh, tik skaidri definēts. Un es domāju, ka tagad ir tāds lēmums, eh, kur eh, noraidījuma izprotamība var tikt skaidri pamatota. Un es domāju, ka tas ir ļoti pareizs solis un svarīgs solis. Kam tad mēs ar šo direktīvu palīdzēsim? Mēs palīdzēsim 60 tūkstošiem cilvēku, kas ir gaidīšanas sarakstos uz organu transplantāciju. Protams, ka mēs jau pieņēmām direktīvu par organu transplantāciju, bet šeit ir jāveic papildus soļi, lai samazinātu gaidīšanas laiku. Un mēs uh, palīdzēsim arī tiem cilvēkiem, kas cieš no šīm te retajām slim, slimībām. Viņi tagad varēs saņemt mērtiecīgāku ārstēšanu, dodoties uz citu dalību valsti. Bet es nedomāju, ka ar šo direktīvu uh, izvērsīsies pacientu turisms Eiropā, un šīs te bāžas, ko pauž kreisie, uh, pilnīgi liekas ir. Par to nevajadzētu runāt. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Estrēlas kundze, lūdzu. Obrigada, Sr. Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad šis teksts ir liela darba rezultāts, tas ir kompromiss. Gribu pateikties Valis skundzei, Grostets skundzei un Rodbērens skundzei par visu ieguldīto darbu. Gribētu atzinīgi vērtēt arī progresu, kas ir panākts. Tagad ir plašākas garantijas pakalpojumu drošībai un kvalitātei 7. un 8. Uh, panta formulējums gan ir uzlabots, bet es domāju, ka mēs varējām iet vēl tālāk, nodrošināt labāku uh, vienlīdzību. Lielākā daļa pacientu, īpaši tie, kas uh, piedar pie zemākiem sociālajiem slāniem, viņi varbūt nedosies uz ārzemēm, viņi nerunā varbūt citās valodās un viņas ģimene neatbalstīs. Pilsoņi, kas ir nedaudz turīgāki, viņiem nav šādu šķēršļi un tāpēc man ir nedaudz bail, ka uh, tajās valstīs, kurās ir šīs te brī, bezmaksas veselības sistēmas, šī jaunā direktīva varētu veicināt uh, investīciju trūkumu veselības sistēmā un varētu veidoties kāds kā veselības tirgus bagātajiem. Un tomēr es domāju, ka šī direktīva varētu uzlabot uh, vienlīdzību veselības aprūpas jomā. Paldies, Magīnes skundz. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un tāpat kā citi, es augstu vērtēju šīs debats un šo direktīvu, un paldies referentei, bet varbūt esmu nedaudz piesardzīgāk nekā citi deputāti. Es domāju, ka būtu nepareizi tagad teikt, ka viss ir kārtībā ar pārobežu veselības aprūpi. Mums joprojām tas vēl ir jāīsteno, lai tas viss darbojās, un es gribētu uh, Eh, citēt komisāru teikto. Viņš teica, ka ir skaidrs, ka visām dalībvalstīm ir pienākums investēt mājās, lai uh, nodrošinātu veselības aprūpu saviem pilsoņiem. Tātad es pareizi viņu citēju, viņš māja ar galvu. Tātad to mēs varētu paust uh, tām dalībvalstīm, kas uh, ir šīs grēkotājas, un man valsts īrija ir to mm, skaitā. Īrijā tiek protestēts pret vietējo uh, slimnīcu slēgšanu. Šī direktīva varētu nostrādāt, ja tā piespiestu dalībvalstis uh, un veselības pakalpojums niedzējus uh, izskatīt pakalpojumus, kādi tiek sniegti, un tos uzlabot, jo viņiem par šiem pakalpojumiem tik un tā ir jāmaksā, ja uh, pilsoņi izmantos tās tiesības, uh, kas viņiem pienāks. Un noslēgumā gribu teikt, ka jau tagad pilsoņiem ir tiesības saņemt veselības aprūpu citā dalība valstī saskaņā ar 883. regulu, bet cilvēki par to nezin. Ja viņi to zinātu, tad mums būtu daudz vairāk cilvēku, kas dotos uz citām dalību valstīm. Tāpēc informēsim pilsoņus par to, kādas ir viņiem tiesības. Cerēsim, ka mums nav jādodas uz citu dalību valsts saņemt ārstēšanu, bet tad, kad tas ir vajadzīgs, cerams, ka mums būs iespējams to darīt brīvi un saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Maģarē. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos sveikt šajā zālē Ungāriju prezidentūras statusā, taču tagad par šo direktīvu. Jā, tiešām mēs nolēmām pieņemt īpašu direktīvu un izņemt ārā pacienta tiesības no pakalpojuma direktīvas. Vēlētos uzteikt referents un ēnu referentu darbu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, neliktu uz spēles dalību valstu iespēju sniegt labus veselības aprūpas pakalpojumus, jo tas ir dalību valstu kompetencē. Nav taisnība arī tiem, kur apgalvo, ka šī būs bagāto cilvēku, bagāto pacientu direktīva. Šeit runiet arī par ļoti retām slimībām, un direktīvā ir paredzēts izmantot daudz labāk eh, piemēram, Ungārijā esošos siltavotu ūdeņu baseinus, jo tad daudz pacientu no visas Eiropas varēs doties uz šiem baseiniem un tur ārstēties. Eiropas Savienība iestājas par pacientiem un viņu dēļ. Tagad eh, Kāzas kungs. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Daudz no mums uzskata, ka veselība ir kaut kas paši par sevi saprotams. Tādos brīžos, kad mums nav nepieciešams nekas un mēs jūtamies veseli. Bet, kad veselības situācija pasliktinās, tad, protams, mēs vēlamies būt laba un kompetenta veselības personāla rokās un saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi. Pēc tam ne tikai kvalitatīvu, bet arī ātru. Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības griezties pie veselības sistēmas aprūpas citā valstī, ja tā viņu dzīves vietā netiek piedāvāta. Atcerēsimies, ka tā ir tikai pēdējā izvēle, tā nav pirmā izvēle. Un tas ir arī ārkārtīgi nepraktiski no visiem viedokļiem, tāpēc neuzskatīsim to tagad par vēlnu palaišanu no maisa. Taču situācijās, kad nav citas iespējas, mums ir jāsamazina birokrātija un jānodrošina pieejamības palielināšanās. Dalību valstīm ir pietiekami ieroči, lai pasargātu savas veselības aprūpas sistēmas un sadarbotos ar pārvalstu ar citas valsts veselības aprūpas iestādēm. Tas e, sasaucās ar iepriekšējās atļaujas sistēmu. Visiem ir skaidrs, ka patreizējie noteikumi nav skaidri nevienam, un tie arī nav konsekventi. Piemēram, par orgānu pārstādīšanu, tad iespējams, ka Eiropa varētu sadarboties ne tikai Eiropas līmenī, bet arī ar citām valstīm. Roitovs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Tās ir liels atvieglojums, ka beidzot parlaments ir politiski vienojies par pacientu tiesībām un par pacientu tiesībām saņemt veselības aprūpi citā valstī. Jo atcerēsimies, ka pagaidām darbojas Eiropas eh, kopiena tiesas nolīgums. Mēs mēģinājām pirms septiņiem gadiem pacientu tiesības iekļaut pakalpojumu direktīvā. Vēlētos pateikties Bovis kungam un Grostets kundzei Es viņiem pilnībā piekrītu, jo patiesībā viņi ir uzvarējuši milžu cīņā. Būtisks ir arguments, ka šīs tiesības ir nepieciešams ikvienam. Tas nozīmē, ka arī reto slimību ārstēšana kļūs pieejamāk, tas samazinās arī gaidīšanas laiku būtiskām operācijām. Tas nozīmē, ka arī viena no manām dzīves cerībām un dzīves sapņiem veselības aprūpē rītā tiks realizēta dzīvē. Mums ir jārunā arī par veselības aprūpas speciālistu brīvu pārvietošanos, un par to šī direktīva nerunā. Priekšsēdētājs, paldies! Stolojana kungs! Eh, Prešedinte! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirmām kārtām es vēlētos sveikt Gērī kundzi un sveikt viņu prezidentūras krēslā. Es novēlu viņai visu to labāko un arī Ungārijas prezidentūrai labas dienas. Es vēlētos eh, uzteikt pilnīgi visus, kur ir strādājuši pie šā ziņojuma sagatavošanas, pie ziņojuma, par kur diskutējam šodien un balsosim rīt. Kā jau jūs ziniet, Rumānija pieder tām valstīm, kurām ir zināmas atrunas veselē virknē kompromisu, kas tika panākts padomē šās direktīvas sakarā. Šīs atrunas ir nevis tāpēc, ka Rumānija iebilst pret pārobežu veselības aprūpi, bet gan tāpēc, ka mūsu atrunās parādās Rumānijas valdības bāžas par konkrētiem pārobežu veselības aprūpas punktiem. Un runa iet par finanšu ilgtspējību šādiem risinājumiem, kā arī par pārobežu dimensiju, kas šādiem finanšu pārvedumiem varētu būt. Kā jau zināms, ir dalību valsts, kurām ir ārkārtīgi zemes IKP un investīcijas veselības aprūpē ir domātas pašpilsoņiem. Vienlaicīgi es uzskatu, ka dalību valstu veselības aprūpas sistēma reforma ir būtiska un būtu nepieciešama daudzām dalību valstīm. Uzskatu, ka šajā aspektā komisija varētu darīt daudz vairāk, lai palīdzētu dalību valstīm sakārtot viņu veselības aprūpas sistēmu. Klāsas kundze, lūdzu! Ar pacientu mobilitāti mēs speram milzīgu soli Eiropas pilsoņu Eiropā. Šī direktīva ir labi veidota Tā ir, nevis, tā ir ne tikai tēvs, Džons Bovis, bet arī māte, Francāza Grostētas. Es nezinu, paldies par šo labo veikto darbu. Mēs ilgi esam diskutējuši par pareizo ceļu, un mēs zinām, ka mēs šodien vēl neesam uz vislielākās uh, ātrgaitas šoseis, bet pamats, uz kuru mēs varam būvēt, ir ļoti zolīts un labi pamatots. Situācija ir sarežģīta. Mums ir 27 dalību valstis ar dažādām izējas pozīcijām gan veselības aprūpas struktūrās, gan arī attiecībos apdrošināšanu. Iepriekšējā atļauja uzturēties citā slimnīcā, citā dalību valstīs un arī ētisku morālo principu atzīšana citā valstī. Tas ir pareizais ceļš, lai no vienas puses eh, gan savai apdrošināšanai, gan arī pašu savu atbildību varētu balstīt, bet no otras puses tomēr sniegtu visiem pilsoņiem pieeju tādiem pakalpojumiem, kurus piedāvā citas dalība valstis. Tas ir milzīgs progress, ir īpaši reto slimību jomā. Ne jau katra dalība valsts šeit vienādā mērā ir ar vienādu aprīkojumu. Visi tagad var gūt labumu no zinātnes atziņām un no struktūrām speciālis var labāk uh, attīstīties savā darbā, jo vairāk cilvēkiem ir pieeja. Mana reģionā uh, Eh, pierobežā, kur ir Luksemburga, Beļģija un Francija, Vācijas pusē eh, šāda pārobežu pieeja veselības aprūpēji sniegs milzīgu ieguvumu un eh, bagātinās cilvēku dzīvi Eiropā. Paldies, Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, direktīva sniedz iespēju, lai visi slimie Eiropas Savienībā varētu saņemt aprūpi uz vietas un uh, viņiem būtu arī tiesības uh, pārvietoties par robežu, to ir atzirusi arī Eiropas kopiena tiesa. Šī direktīva sniedz iespēju vieglāk saņemt pieeju pārobežu veselības pakalpojumiem, un ir jāvar saņemt arī kompensācija no dalību valsts. Tas ir vēl viens solis Eiropas satuvināšanās procesā. Tas stiprina solidaritāti pilsoņu Eiropā. Nebūs vairs tādu garu gaidīšanas sarakstu, veselības aprūpes uh, kvalitāte pieaugs būs vairāk stimulu pētniecībai un attīstībai. Radās slimības ir prioritāte. Varēs eh, noteikt diagnozes, varēs noteikt, kura dalībās ir vislabākā, lai sniegtu pakāpojumu. Šī direktīva ir domāta visiem Eiropas pilsoņiem, kuriem ir nepieciešama veselības aprūpe. Portugāles veselības ministri teica, ka Šāda iespēja pastāv tikai tad tiem, kuriem ir labāka pirktspēja un kuriem ir labāka informācija pieejama. Uh, bet vēl sliktāk būtu bez šīs direktīvas. Portugālē ir laba veselības aprūpe, labi ārsti, un uh, mēs nedrīkstam stāvēt malā šajā svarīgajā projektā. Mums ir jāizmanto šī direktīva, lai, kā jau teicu, kļūtu konkurētspējīgāki un lai sniegtu veselības pakāpojumus visiem Eiropas iedzīvotājiem, kuriem tie ir vajadzīgi. Paldies, Grostētas kundzei, par lielisku veikto darbu. Thank you. Paldies! Mēs tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Ir 17 cilvēki pieteikušies runāt, ņemot vērā, cik svarīgs ir šis pasākums. Došu vārdu visiem, bet jums ir jāievēro uzstāšanās laiks vienu minūti, pēc tam slēgšu ārā mikrofonu. Un šīs direktīvas eh, vecākiem, Džonam Bovisam un Francozai Grostetai un visiem ēnu referentiem gribu teikt, ka pacienti pauda savu viedokli un Eiropas parlaments viņus uzklausīja. Sagalkungs, vienu minūtu. A világosabban meghatározott betegjogokat a végeérhetetlen várakozási listák vég. Priekšsādātāja kungs, pacientu tiesības un beidzot tiks pārtraukta gaidīšanas sarakstu sistēma. Uh, un uh, bieži vien nav speciālisti, kas ārstētu jūsu slimību. Tas viss tagad tiks atrisināts. Mēs visi saprotam to valstu bāžas, kas nevar daudz tērēt veselības aprūpēji. Un tagad mikrofons ir izslēgts. So it's awful. Carry on. Es atvainojos, tā bija mūsu vaina, saka priekšādātais. Lūdzu, turpiniet. Ja mēs balsotu pār, tad mēs eh, jautātu mūsu savienības nabadzīgākajiem locekļiem eh, veikt papildus pūliņus, un ja mēs balsotu nē, tad mēs vājinātu pacietiesību citās valstīs. Es ceru, ka mēs radīsim tos risinājumus, kas eh, ļaus mums saskaņot šīs atšķirības un problēmas. Manā valstī uh, zobārstniecības pakalpojumi ir konkurētspējīgā līmenī. Paldies! Havit kungs, lūdzu, paldies priekšsādētāji. Mums bija grozējumi par uh, medicīnas pakalpojumiem, uh, kas netika pieņemti parlamentārajā komitejā. Tur bija runa par uh, veselības iestādēm, kas saskars ar tiesu procesiem. Uh, gray by administering ten times the recommended dose of a painkiller struck off in Britain. Nu, bija gadījums Lielbritānijā, kad tika pārāk liela deva um, izrakstīta zāļa, un šis ārsts tagad uh, uh strādā Vācijā, un arī bija Spānijā gadījums, kad tika uh, injicēta letāla deva medikamenta. Uh, Un uh, atkal šis ārsts var turpināt darbību. Šie piemēri parāda, ka ir uh, milzīgi trūkumi Eiropas likumdošanā, uh, jo ja vienā valstī ārsts nevar strādāt, tad viņš nedrīkstētu strādāt arī citā valstī un apdraudēt pacientus. Mikrofons ir izslēgts. Mrs. Morvai. Morvai kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pajautāt Ungārijas prezidentūras pārstāvēju Es vēlētos pamudināt jūs izmantot sešu mēnešu laiku, kas ir atvēlēts Ungārijas prezidentūrai, izmantot jums doto laiku, lai vērstu uzmanību uz konkrētām problēmām un vajadzībām tajās bijušā komunismu bloka valstīs, kuru pārstāvam arī mēs, runāsim skaidru valodu. Runājot par veselības aprūpu un tās pakalpojumu nodrošināšanu, tad veselības aprūpa ir jāsniedz visā Eiropā, visur pāri robežām. Neaizmirsīsim, ka, piemēram, Ungārijā ārsts strādā par algu, kas ir 250 eiro mēnesī, un ārsts labākajā gadījumā var saņemt algu 600 eiro līmenī. Vai jūsuprāt, tas nav amorāli, ka mēs šeit uzsveram veselības pār... tiek pārtraukta? Tiek pārtraukta runātāja, un nākamā runātāja nav ieradusies. Ovīra kundze. Mrs. Ovīra, you have the floor, one minute. Ovirkundzei vārds. Arvānot, vapantagē, et mū. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es e, nedomāju, ka jūs man dosiet vārdu tik ātri, tāpēc tiešām neieklausējos jūs teiktajā. Tātad Dovīrs kundze. Mēs e, šobrīd esam spēluši būtisku solus priekš pārobežu veselības aprūpē. Daudz jau to pieminēja, taču man nepatīk tas, ka šeit izskanēja bāžas par tā saucamo medicīnisko turismu. Tas nozīmē, ka cilvēki šobrīd ir nobežījušies par viņu dzīves apstākļiem. Cilvēki daudzās dalību valstīs baidās no tā, kas viņus sagaida rīt, un veselības aprūps aktīvisti un speciālisti baidās, ka pie viņu durvīm sastāsies daudzi ārzemnieki. Vēlētos pateikt, ka šīs bažas ir nepamatotas, jo daudzos gadījumos uh, izdevumu atmaksāšana notiks saskaņā ar dalību valstu standartiem, un tas nozīmē, ka daudzi nemaz nevarēs doties uz ārzemēm, jo tur pakalpojums ir dārgāks. Nākamā runātāja. Mēs nevaram pārāk zem novērtēt veselības aprūpas pakalpojumu, taču tam var būt letāls sekas dalību valstu veselības aprūpas sistēmai. Mums ir jāiestājas par spēcīgu direktīvu, kas stiprinātu dalību valstu nostāju un noteikumus veselības aprūpē. Ja mēs vēlamies aizsargāt veselības aprūpas integrāti, tad dalību valstīm ir jādod lielāka iespēja noteikt pār noteikumiem un budžetu, un tas sasaucās par iepriekšējās atļaujas sistēmas klauzulu. Uh, Arī par e-veselību mēs runājām kā par karstu kartupēli. Dalība valsts var izvēlēties šo iespēju, ja tās to vēlas. Un tomēr es uzskatu, ka šī direktīvas projekts piedāvā pietiekamu autonomitāti dalību valstīm. Es vēlētos sveikt, tiek pārtraukt runātāju. Paldies, saka prieksēdētājs. Tā tad lūdzu neskrieniet pārāk daudz kelīkumu. Tā tu Anna Filku. Paldies, prieksēdētāja kungs! Jūs esat ārkārtīgi laipns, ka jūs ļaujat visiem 17 izteikties, tāpēc es tiešām runāšu vienu minūti. Ļoti interesants debatas, ļoti aktuāls debatas un ārkārtīgi izglītojošas debatas. Īpaši tāpēc, ka šobrīd Eiropas Savienība par prioritējam jomu uzskata pacientus, neatkarīgi no tā, vai pacientam kabatā ir nauda vai nē. Izskatās, ka tiek runāts par tā saucamajiem kontaktpunktiem un arī par informācijas apmaiņu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vienlaicīgi vēlētos uzsvērt, ka šī direktīva izdara spiedienu uz ikvienu dalību valsti uzlabot viņu sniegto veselības, ap, veselības pakalpojumu kvalitāti. Un noslēgumā vēlētos pateikt to, ka, manuprāt, veselības aprūpas līmenis ir ārkārtīgi svarīgs, un par to mēs vēl runāsim atkārtot un atkārtot. Tabadžī kungs, lūdzu. Priemačs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātais komisāra kungs. Es eh, vēlētos sveikt Grostets kundzi ar sagatavoto ziņojumu un vēlētos uzsvērt vairākus aspektus. Vispirms ir ārkārtīgi svarīgi izveidot tā saucamos dalību valstu kontaktpunktus, kuros pacienti varētu saņemt adekvātu informāciju, jo ir jābūt konkrēti zināmiem noteikumiem, pēc kādiem tiek izsniegt iepriekšējās atļaujas sistēmas, kā ir ar retajām slimībām. Uh, Un eh, atcerēsimies, ka galvenais nosacījums ir tāds, ka pacientiem nav jāmaksā nekas pirms veselības aprūpas saņemšanas. Tas ir ārkārtīgi būtiski Ungārijai un arī citām centrāla Eiropas valstīm, kur, piemēram, vāciešiem vai austriešiem vai slovākiem ir viegli ierasties Ungārijā un saņemt veselības pakalpojumu, lai nav tā, ka robeža apdala valstis, bet neatdala pacientus. Mums ir jārunā par veselības aprūpas potenciālu, un tas ir dažāds, lai nebūtu tā, ka arī valoda aizkavē pacients pārvietoties. Domnule președinte, accesul la serviciile medicale. Priekšsēdētāji, piekļuve medicīnas aprūpē pārobežu kontekstā ir viens no pamatnosacījumiem, jo mums ir jādara viss, lai pacients saņemtu vislabāko iespējamo ārstēšanu un aprūpi. Un šeit ir nepieciešams skaidri noteikti noteikumi, mums ir jāatbalsta pacientu, sniedzot viņiem informāciju par viņu tiesībām, tad ir arī jāatbalsta sadarbības ar dalību valstīm. Ir ļoti svarīgi darīt visu, lai tiktu sniegt ļoti pilnīga informācija par pārobežu programmām un pārobežu medicīnas aprūpes programmām ir jābūt pamatotām ar attiecīgo informatīvo materiālu un ir jādod iespēja pacientiem piedalīties tajās. Mums ir jānodrošina efektīvas sistēmas, pārobežu kontekstā veselības aprūpe ir jābūt efektīva, un tad, tad mēs varēsim labāk arī īstenot direktīvu. Tālāk Balčūris kungs, lūdzu. Paldies! Es arī gribētu pateikties eh, visiem runātājiem, es arī gribētu pateikties eh, visiem autoriem. Ļoti bieži cilvēkiem nav īsti skaidrības, kādā veidā ir iespējams piekļūt pie veselības uh, pakalpojumiem citā valstī un kas ir atbildīgs par medicīnas aprūpinu otrā valstī. Dažkārt arī recepts, kas ir izrakstīts vienā valstī, netiek atzīts otrā valstī. Šobrīd sistēma ļoti sarežģīta un arī informācijas saprast ir sarežģīti. Zinātniskais progress ir dažāds arī dažādās dalībvalstīs, eh, sasniegumi ir dažādi un jaunā piedāvātā sistēma ļautu mums labāk izmantot vienotā tirgus priekšrocības un arī tas ietekmētu reformas. Paldies, Jakolīno kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Questo provvedimento è sicuramente un. Paldies, priekšsēdētāji Šis e, referāts ir ļoti visaptverošs, un tāpēc es gribētu referents kundzei pateikties par to, ka šeit ir akcentēta pacientu brīvība izvēlēties pakalpojumu. Tas ir saistīts arī pārvietošanās brīvību ar mobilitāti. Iespēja ārstēties citur tiek attiecināta ne tikai uz retajām slimībām. Šeit ir jāpiemina noteikti arī specifiskas slimības, kas nav tipiskas, kur ir nepieciešams reaģēt ātri. Un tas viss ir eh, saistībā ar tiesībām iegūt kvalitatīvu veselības eh, aprūpi. Mūsdienās daudz lietas tiek kārtotas elektroniski, arī tas ir jāatzīmē, un turklāt eh, šis uh, pasākums ir tāds, kur nākotne varētu izvērst Eiropas akreditāciju. Paldies tālāk, Senalovas kundze. Vážené kolegyně a kolegové, cílem kompromisního návrhu... Godājumie deputāti, kompromisa mērķis ir nodrošināt tiesisko skaidrību, lai pacientiem pārobežu kontekstā būtu skaidrs saprotama informācija, un tas ir pozitīvs rezultāts Eh, sarunas ir norādījušas, ka veselības aprūpas sistēmas ir ļoti dažādas. Mūsu dalībvalstīs ir arī dažādi ekonomiskie apstākļi, attiecīgi arī dažādā formā tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe. Eh, Čehijā ļoti daudz ārsti eh, dodās prom atsakās no savām darba vietām. Tas arī ir saistīts ar ekonomiskiem apstākļiem. Mums ir jāizstrādā sistēma, kur pacientiem būtu iespēja baudīt pārobežu medicīnas aprūpas iespēju. Nu, redzēsim, vai šī direktīva būs ar pozitīvu ietekmi vai ne. Paldies! Omen Reuten kundze, lūdzu. No la veo en el pleno, tiene la palabra. Es neredzu viņu šeit. Tagad eh, Mikolāsika kungs. Tā, vāžanie kolēģiņie, kolegovjā, dovol. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Es arī gribētu pateikties mūsu kolēģei, referents kundzei eh, par to, ka šis likumdošanas akts tiek apskatīts šajā ziņojumā, jo pārobežu veselības aprūpas aspekti ir ļoti svarīgi. E, gribētu pasvītrot, ka likumdošana šajā jomā nav īpaši skaidra. Un šeit ir ļoti daudz problēmas, ir tīpaši tas attiecās uz retajām slimībām. E, tas ir ļoti labi, esmu priecīgs, ka direktīvā ir attiecīgas normas, kas regulē retās slimības, arī šo pacientu intereses. Proti, tas nozīmē, ka likumdošana ir paredzēta pilnīgi visiem, ne tikai tiem, kas var atļauties samaksāt. Šeit ir ļoti daudz svarīgas lietas, tāda tā kā pacientu mobilitāte Eiropas Savienībā. Paldies Nikolāsika kungam, tālāk Pirillo kungs. Paldies priekšsēdētāji piekļuvi pārobežu veselības aprūpei Eiropā līdz šim ir, nav noritējis īpaši gludi, jo ir bijušas rindas, arī kompensācijas procedūras ir bijušas sarežģītas, neskaidras un arī ļoti sarežģīti ir bijis atrast attiecīgās iestādes, kas sniegs pēcoperāciju atbalstu. E, šeit ir ļoti daudz administratīvu šķēršļu, nepieciešama arī sadarbības ar dalību valstīm. Un tagad jaunā direktīva arī uzlabos kvalitātes standarts. Tagad pacienti varēs vieglāk atrast to aprūpas pakalpojumu, kas ir pieejams citā dalībvalstī. Ir arī noteikts procedūras, arī sūdzību procedūras, kas ir precizēts jaunajā dokumenta. Un šeit ir informācija un nevis materiālais aspekts galvenā. Morkunaitis kundze. Un... Paldies! Es arī gribētu pateikties referentei un visiem pārējiem, kas ir devuši savu ieguldījumu šajā dokumentā. Mums ir bijis ļoti garš ceļš līdz kompromisa panākšanai. Mums bija arī skeptiķi, jo mums ir dažādas cenas dažādās valstīs. Un arī ir medicīniskais turisms. Tomēr es uzskatu, ka direktīvā tagad ir piedāvāts labs līdzsvers un ir jādara tā, lai mūsu iedzīvotājiem būtu brīvi iespēja pārvietoties Eiropas Savienības ietvaros, lai varētu gūt arī piekļuvu vajadzīgiem pakalpojumiem, un tas ir pats pats svarīgākais. Kādi šeit varētu būt galvenie šķēršļi? Šeit varētu būt informācijas trūkums vai arī valodas barjeras, un tāpēc arī mums ir kontaktpunkts Un tad ir nepieciešams nodrošināt labāku aprūpi mūsu cilvēkiem. Tas ir svarīgi visiem, jo harmonizēsim pasākums, tad arī rezultāts būs. Paldies, Arsenis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Šeit mēs runājam par direktīvu, kur tiešām ir runa par piekļuvu veselības pakalpojumiem citā valstī. Piekļuvu pakalpojumiem principā jau ir regulēti citur, bet šeit tas viss ir attiecināts uz medicīnu. Un es piekrītu tiem kolēģiem, kas ir teikuši, ka veselības aprūpas pakalpojumiem ir jābūt ar augstu kvalitāti. Un cilvēkiem, protams, ir jāgū, jāgūst piekļuvi šiem pakalpojumiem savā valstī, bet dažkārt ir nepieciešama um, tāda mm, vajadzība doties uz citu valstī, tīpaši reto slimību gadījumā veselības aprūpes pakalpojumi dažādos spā iestāžu variantos. Arī ir svarīgs moments, jo tā, tā kā sanatorijas un spā arī ļoti svarīga lieta mūsu rīcībā nav visi vajadzīgie resursi, un ja būs arī šāda piekļuve, tad noteikti pacientu stāvoklis tiks atvieglot. Paldies! Kalvālijo kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs komisāra kungs. Šī direktīva nosaka standartus, kas veicina labāku piekļuvi veselības aprūpas pakalpojumiem pārobežu kontekstā, uzlaboto kvalitāti, ir nepieciešama arī sadarbība dalību valstu vidū. Protams, katrai valstī ir jārespektē arī savas pilnvars. Šajā direktīvā ir paustas fundamentālās vērtības, universāla piekļuve, augsts pakalpojumu veselības aprūpas pakalpojumiem, šeit ir solidaritāte un tas viss. Eh, Pacienta interesēs ir īpaši jāatzīmē eh, to pacientu intereses, kas cieši no retām slimībām vai arī no komplicētām saslimšanām. Tagad būs iespēja gūt piekļuvi arī izcilības centriem, kas varētu palīdzēt atrisināt attiecīgo situāciju. Šeit atkal Eiropa kalpo saviem pilsoņiem, tāpēc liels paldies padomei un komisijai. Paldies eh, kolēģei Grostets kundzei par lielisko darbu, kas ir paveikts strādājot pie šīs ziņojuma. Un cerams, ka būs arī reāli pasākumi, kas izrieties no šīs direktīvas. Paldies! Paldies, Karvaljo kundze, un pēdējais runātājs ir Papadopolu kundze. Priekšsēdētāji pārobežu apropes pakalpojumi ļoti svarīgi un esošā direktīva nosaka attiecīgās normas, regulē to, kā varēs būt piekļuvi šiem pakalpojumiem pārobežu situācija. Tagad pacientiem būs pieejama specializētā ārstēšana, varēs iegūt vajadzīgo informāciju no kontaktpunktiem, kā arī būs iespēja iegūt kompensāciju bez liekām birokrātiskām procedūrām. Protams, tas nenozīmē, ka nav jāturpina strādāt pie veselības aprūpas reformām, pie to modernizācijas. Uh, ir nepieciešams sadarboties, veidot kontaktus visu 27 mm, veselības aprūpas sistēmas starpā. Ir jāmainās ar labāko praksi, ir jāveicina arī e-pakalpojumi veselības jomā un ir jādomā par to, kā nepārtraukti uzlabot veselības aprūpas kvalitāti. Tas ir ļoti svarīgs pasākums. Prieksēdētāji, paldies, kolēģi. Un tā, tagad mēs esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru. Al komisāriju John Daly kas, kas sākas ar iepriekšējo un priekšsēdētāju. Tagad es gribētu dot vārdu komisāram Dalīkungam, kas reaģēs uz dažādiem komentāriem, kas te izskanēja. Paldies, priekšsēdētāji, ministri, godātie deputāti. Vēlreiz es gribētu apsveikt parlamentu par lieliem panākumiem, panākot vienošanos par šo direktīvu. Es esmu ļoti priecīgs, ka šā direktīva tiek pieņēmta. Man jāsaka, ka es nevaru piekrist tam, ka šī iniciatīva veicina medicīnisko turismu un palīdz apdrošināšanas kompānijām samazināt izmaksas. Es domāju, ka tas drīzāk ir uh, Tā drīzāk ir tāda garantija iedzīvotājiem, ka viņi varēs saņemt labāku veselības aprūpi, kas būs brīvāk no, dem, no birokrātijas, kas dažkārt liedz viņiem saņemt aprūpi. Es domāju, ka tas ir ļoti liels panākums pacientiem un tādējādi Eiropā tiek uh, pastiprināta veselības aprūpas nozīme. Man Rods Bērens kundze, Magines kundze un citi sacīja, ka Tas būtu jāuzskata par stimulu dalību valstīm investēt savā veselības aprūpas sistēmā. Es esmu publiski sacījis daudzkārt, atsaucoties uz šo direktīvu, ka mēs nevēlamies, mēs vēlamies, lai mūsu pilsoņi saņemtu pašu labāko veselības aprūpu, kādu viņi vien var saņemt viņu mājās. Ar šo direktīvu uh, Pacienta tiesību piemērošana pārobežu veselības aprūpē tagad ir iestrādāta Eiropas Savienības likumdošanā, bet mūsu darbs līdz ar to neapstājas. Šeit es atsaucos uz Parvanovas kundzes komentāru, drīzāk jautājumu par eh, iespējamiem skandāliem attiecībā uz um, interoperabilitāti. Šī starpsavienojumība ir eh, ļoti būtisks jautājums, lai šī iniciatīva, lai šī direktīva uh, varētu darboties un būt īstenojami, jo tikai tā mēs varam labā veidā šo direktīvu īstenot, ja būs šī te savstarpēji savietojamā e-veselības aprūpas sistēma. Es domāju, ka tādējādi ir ļoti būtiski uzlabot veselības aprūpas kvalitāti un ilgtspēju. Es ar lielu nepacietību gaidu Tālāk sadarbība ar dalību valstīm, lai šī direktīva tiktu pareizi īstenota visā Eiropas Savienībā. Joprojām ir daudz darāmā gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī, lai nodrošinātu, ka sadarbības starp Eiropas veselības aprūpas sistēmām kļūst par realitāti. Jūs varat ar mani rēķināties, es stāšos pretī šim izaicinājumam ar pilnu apņēmību. Lielas paldies! Paldies komisārkungam! Un tagad vārds Gjorī kundzei, lūdzu. Un mēs sveicam viņu mūsu vidū, viņas jaunajā amatā, kā prezidējošās valsts pārstāvs. Un jums padoms vārdā tiek dota iespēja izteikties. Paldies priekšsēdētāji par jūsu laipnajiem vārdiem, dārgie kolēģi, godātie deputāti, komisārkungs, referenti. Liels paldies par šo auglīgo viedokļu apmaiņu, kas parādīja, pašu būtiskāko, kas būs visgrūtāk risināms gan padomē, gan šajā parlamentā. Un kas bija visgrūtākais eh, aizdīto gadu laikā sarunu laikā. Es esmu apmierināta, ka lielākā daļa deputāta pauda atbalstu, jā, šī direktīva rada caurskatāmāku režīmu, kas nāks par labu Eiropas Savienības pilsoņiem. Ungārijas prezidentūra, kā tas tiks apspriests rītdien, prezidentūras programmā gribētu lielāku uzsvaru likt uz cilvēkiem savas prezidentūras laikā. Mēs domājam, ka tas, ko mēs esam radījuši, nav ideāls, ir joprojām iespējas to uzlabot, un dalīkungs jau pieminēja šo te iespējamo potenciālu veikt uzlabojums. Runājot par pakalpojumu direktīvu un vienoto tirgu, kā to visu pielāgot pacientu tiesību jomai. Man šķiet, ka ļoti viedi bija tas, ka mēs eh, te nevadījāmies pēc pakalpojuma direktīvas principa, jo jūs jau atcerties, kādu trauksmi mēs eh, sacēlām saistībā ar pakalpojumu direktīvu, un tāpēc es domāju, ka bija labāk runāt par to no pacientu tiesību viedokļa, no pacientu mobilitātes perspektīvas, lai uh, panāktu mērķi, kas kalpot pacientu interesēm. Es domāju, ka tā bija labāka pieeja, kas palīdzēja mums panākt savus mērķus. Ir būtiski arī vairot izvēles brīvību, tāpat uzsvarot solidaritāti un labāku kvalitāti. Tie visi ir ļoti būtiski principi, bet izvēles brīvība bija viens no tādiem ļoti būtiskiem punktiem, kas te tika pievienots no jauna. Es esmu ļoti priecīga, ka direktīva tika pieņemta Ungārijas prezidentūras laikā, lai gan tas nav mūsu sasniegums, tas ir Beļģijas un Spānijas un jūsu, tātad šī parlamenta deputāta sasniegums, bet es jebkurā gadījumā esmu priecīgi, ka mēs varēsim palīdzēt Eiropas Savienības pilsoņiem. Liels paldies, Jārī kundzei! Un uh, tagad divas minūtes Grostets kundzei referentei, lūdzu. Quiero aprovechar desde luego para eh, felicitarla Un, protams, es gribētu apsveikt jūs ar šo lielisko darbu, ko paveicāt jūs un ēnu referenti no dažādajām politiskajām grupām. Šis temats bija ļoti delikāts, ļoti sarežģīts. Un es domāju, ka tas nāks par labu visu 27 dalību valstu pilsoņiem. Grostec kundz, lūdzu, jums vārds un apsveic vēlreiz. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, es pilnīgi piekrītu jums, un es gribētu pateikties uzreiz arī visiem tiem deputātiem, kas uzstājās šajā debatē, kas runāja un pauda savu atbalstu direktīvas tekstam. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem, kas pārstāvēja katru politisko grupu. Šī ēnu referenti eh, deva um, milzīgi ieguldījumu šajā darbā. Es gribētu pateikties Dagmarai Berentei un visiem citiem kolēģiem par aktīvu dalību. Un rezultātā mēs arī panācām šo politisko politisko vienošanos 21. decembrī ar um, padomu, kas ļauj mums virzīties uz priekšu. Uh, kolēģi bija daži, kas pauda arī rezervētu attieksmi, paudot šo kritisku attieksmi pret um, medicīnisko mm, turismu. Es šeit gribētu jums um, norādīt uz šo aizsardzības klauzulu, kas ir direktīvas tekstā. Attiecīgi dalībvalstīm tiek atstāta iespēja plānot savu veselības reformu, kā arī plānot attiecīgo infrastruktūru. Tas viss, lai no novērstu medicīniskā mm, turisma ļaunprātīgu izmantošanu. E, citi saka, ka šī direktīva nav pārāk ambicioza. Jums arī ir taisnība, bet mēs uzskatām, ka šobrīd mēs esam tikai direktīvas īstenošanas e, pirmajā fāzē. Un Dalī kungs arī man piekritīs, kas arī ir iedziļinājies šajā jautājumā. Mēs domājam par to, kā nodrošināt vislabākos apstākļus mūsu pacientiem, lai visdažādās sistēmas būtu izmantojams, jo mums pilnīgi visiem visās dalību valstīs ir jābūt ļoti uzmanīgi, jo šī direktīva ir, ir orientēta uz pacientu tiesību aizsardzību. Rīt mēs balsosim, un es gaidu, ka jūs paudīsiet savu atbalstu, lai direktīvas īstenošana būtu veiksmīga, jo tas mums ir jādara. Jums ir jāatzīst um, pacientu tiesības iegūt kvalitatīvas veselības pakalpojumus. Paldies! Senjorā Grostet! Lielas paldies, Grostets kundzei! Līdz ar to esam noslēguši šīs debatas. Balsošana notiks rītdien, pulkstenes 12. Un nākamais darba kārtības punkts. ir kopīgs debates. No nu, vienas puses par Alzheimer slimību un no otras puses par astmas slimniekiem paredzētajiem inhalatoriem.